uzsveruši, ka lauksaimniecībai jākļūst ilgspējīgākai. Paldies, eh, pateicoties komisijas, eh, EFSAS, eh, rū, nozars un dalībvalstu pūliņiem, mēs tiecamies uz ambiciozākiem mērķiem nākotnē, uz ilgspējīgāku pesticīdu lietošanu. Ja pat nesamazināsim Eh, izmantoto pesticīdu daudzumu, tad tomēr eh, tiks likt lietā pesticīdi, kas ir mazāk kaitīgi cilvēku vidas veselībai. Eh, tam ir pesticīdu izmantošanas pasākumiem jātiek integrētājiem kopējā lauksaimniecības politikā. Komisijas priekšlikums tieši to arī paredz, un tādēļ es lūdzu arī jūs to atbalstīt. Visbeidzot, ir pagājuši pieci gadi, kopš dalībvalsts ir pieņēmuši savus pirmos nacionālus rīcības plāns. Tagad dalībvalstīm ir šie plāni jāpārskata un jāpilnveido. Mani dienesti otru ziņojumu parlamentam un padomē eh, drīz prezentēs eh, šī gada beigās, eh, kurā tiks analizēti pārskatītie nacionāla rīcība plāni un norādīts uz esošiem trūkumiem, kā arī analizēts, ka iepriekš norādītie trūkumi ir tikuši mazināti, lai kopumā tiektos uz pesticīdu izmantošanas risku mazināšanu. Paldies, deputāti, par jūsu atbalstu. Es domāju, mēs visi esam viens prāts, ka pesticīdu ilgspēju izmantošana iekļaujas plašākai kopējas lauksaimniecības politikas reformā. Pirms divām nedēļām mēs pieņēmām dokumentu eh, tiecoties uz ilgspējīgu Eiropu 2030. gadā. Tajā tika aicināts, ka mums ir jāmaina eh, veids, kā mēs ražojam, izplatām Uh, un patēriem pārtiku. Uh, tieši arī pesticīdu ilgspējīgas lietošanas pasākumi un šī direktīva varētu būt būtiski ieguldījumi šajā procesā, kumā mani uh, dienesti rūpīgi sekos jūsu ziņojumā norādītiem pasākumiem un to izcināšanai, bet komisija jau ir rīkojusies, lai pie šiem jautājumiem strādātu. Tādēļ esam arī turpmāk apņēmības pilni gādāt par direktīvas pienācīgu piemērošanu, strādāsim ar dalībvalstīm, lai šis mērķis tiktu sasniegts. Paldies! Paldies komisāru kungam, un tagad uzklausīsim politisko grupu viedokļus, un esam nedaudz iekavējuši jau, tāpēc eh, nepieņemsim tagad zilās kartītes jautājumus. Tauts eh, partijas vārdā Florence kungs, pusotra minūte. Lūdzu visus ievērot izteikšanās laiku. Jā, jā, prezident. Priekšstādā kungs, komisāra kungs. Paldies, varu atbalstīt tikai uh, jūsu dokumentu un pamatdomu šajā ziņojumā man ļoti patīk. Lieta, kas ir ļoti nozīmīga, ir uh, to cilvēku apmācība, kas strādā ar šādām izsmidzināšanas uh, sistēmām. Es uh, pats uh, šādus kursus izgāju manā uzņēmumā, vēl trīs cilvēkam ir apmācīti. Uh, ir ļoti nozīmīgi, lai tiktu attīstītas auga aizsardzības metodas. Es esmu lauksaimnieks, kas aktīvi strādā un varu to arī aktīvi atbalstīt. Gribu teikt paldies referentē, viņa ļoti aktīvi strādāja. Mēs runājam par ilgtspējīgu pesticīdu izmantošanu. Mēs nerunājam par KLP un nerunājam par gruntsūdeņu piesārņojumu. Taču, ja gribētu par to diskutēt, varam arī par to diskutēt. Kamēr jūs visi un arī es kopā vēlamies pirkt lētu gaļu, tad nevaram brīnīties par to, ka fakti ir vienkārši. Mana tēva uzņēmumā bija 80 uh, cūkas, man ir 800 un mans kaimiņš. Uh, nākamā paudze 3000. Ja tas ir ilgspējīgi, nu tad mēs nepārstāvam vienotu viedokli. Komisāra kungs, lai jums uh, veicas, bet neonikotīni lūdzu uh, uzturiet savu pozīciju, un ja jūs atbalstīsiet 20 izņēmumus, tad tās valstis, kas uh, neonikotīns vēlas aiz. Uh, liekt tām situācija būs apgrūtināta un pārējās, kas vēlas atbalstīt, nu, atradīsies labākā situācijā. Paldies! Tagad pats kungs sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā. Referentes kundze ir sastādījusi izcili labu ziņojumu. Parlaments un komisija arī aktīvi strādā, bet dalība valsts tās uh, kavējas. Uh, dalībvalstis, eh, kamēr tās nepildīs savas saistības, tikmēr mēs šeit eh, varēsim tikai runāt. Mēs nevaram atņemt eh, līdzekļus dalībvalstīm, bet atbalstīt tās, kas strādā atbilstīgi. Ķīmiskie pesticīdi un antibiotiku izmantojums tam vajadzētu būt pēdējam līdzeklim, nevis pamat tehnikai, kādu izmanto lauksaimnieki. Žēl, ka komisija neatbalstīja parlamenta priekšlikumu ātrākai mazāk kaitīgu pesticīdu certificēšanai. To darīsim nākamajā sasaukumā. Mēs strādājam aktīvi, taču mūsu lauksaimniecībā ir tāda tā kā bumba ar laika dengli. Uh, Situācija neapstājas un kaitējums neapstājas pie valstu uh, robežām. Ja mēs atbalstam uh, to um, veidu, kā tagad tiek apstrādāta zeme, tad tas nav ilgspējīgi. Mums uh, jārada apstākļi, kad process tiek vadīts, kas būtu par labu lauksaimniekiem, lauksaimniecībā izmantotai zemei un arī patērētājiem. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja, runātājs Haitamā kungs pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, runājot par šo ziņojumu daudz, kas tiek teikts par integrētās augu aizsardzības principu. Tā izmantošana ļauj samazināt pesticīdu izmantošanu un apkarot augu kaitēkļus un slimības tiek norādīts uz daudzām Eiropas Savienības valstīm, kas aktīvi nerīkojas, taču ir daudz tādu uh, priekšrakstu, kas uh, situāciju uh, padara diezgan smagnēju. Ir jaunas uh, tehnoloģijas, uh, ir daudz inovāciju, lai uzlabotu situāciju un uzlabotu uh, jaunās auga aizsardzības metodas, taču Um, viena no jaunajām uh, metodēm nav uh, atļauta, tā ir aizliegta. Nākamais jautājums - veselības aizsardzība nitrātu uh, direktīvā tiek dota priekšloka mākslīgai, nevis dabīgai mēslojuma izmanto, izmantošanai. Nākamais jautājums ir zemes kvalitātes uzlabošana, taču tikai balstoties uz smagajiem zaļināšanas pasākumiem Nākamais jautājums - mikroorganismi. Šeit procedūras ir vecs un noved, smagnējas. Ir nepieciešami jauni noteikumi, lai varētu arī ātrāk uh, noteikt kaitēkļu veidu. Paldies, nākamais runātājs Hāzekampa kungs, uh, pusotra minūte. Duurzaamheid en pesticīden, dat zijn eigenlijk in één zin thuis horen. Priekšsādātāja kungs ilgspējīgi un pesticīdi, nu savādi, ka šie vārdi ir vienā teikumā. Inde nav ilgspējīga. Un inde, kas tika uzmantota jau mūsu vecstāvu laikā, aizvien vēl ir mūsu uh, vidē un nonāk mūsu ķermeņos. Inde uh, saindē ūdeņus, zemi, ir jauns pētījums, kas parāda, ka 40% visu insektu apdraud izmiršana. Tas ir attiecināms uz kukaiņiem, bitēm un citiem. Tas rada ļoti plašas sekas bioloģiskai daudzveidībai un ietekmē arī putnus, reptiļus, stikspārņus un citus. Intensīvā lauksaimniecība izposta mūsu vidu. Indas izmantošana lauksaimniecībā aizvien tiek vinēts eh, kā galvenais iemesls, kādēļ bioloģiskā daudzveidība tiek eh, samazināta. Jautājums nav par to, kā mazāk izmantot indi, bet gan par to, kā bioloģiskās eh, saimniekošanas metodas ieviegt. Šodienas lauksaimniecības metodas ir tālu no tās, attālina, ir tālu no tās, un tādēļ vajadzētu atteikties no uh, subsīdijām. Nākamais hoislinkungs. Kolēģi, man liekas, ka uh, nu nav nemaz tādas pesticīdu ilgspējīgas lietošanas. Tas ir maldinošs nosaukums. Mums jārunā par scenāriju, kā atteikties no pesticīdiem. Uh, komisārs e, norādīja uz to, ka dalību valstīm ir jāiesniedz pesticīdu samazināšanas plānu. Vai kaut kas ir noticis? Nē. Tikai divas valstis e, ir izstrādājušas samazināšanas plānus. Tie ir valstu rīcības plāni. Kolēģi jau e, runāja, ka nikotinīdi tiek izmantot dalību valstīs, lai arī ir jau aizliegums. Tas ir skandalozi Vai likumdošanai vispār ir kāda vērtība, ja ir dalība valstis, kas tā vienkārši ignorē? Diskusijas par glifosātu aizvien vēl ir un turpinās, kādas būs sekas tam. Jārunā par samazinājumu, taču glifosāda izmantojums dažās dalībvalstīs pieaug, lai arī ir alternatīvas. Ekoloģiskā lauksaimniecība parāda, ka ir iespējama saimniekošana bez uh, ķīmijas. Mums jāatgriežas pie mehāniskām metodēm. Mums ir jārūpējas par augu seku, kas būtu saprātīgi, taču tas netiek darīts, jo no otras puses ir rūpniecības eh, intereses, kas vēlas pesticīdus eh, turpināt pārdot, un viņi vēlas turpināt gūt peļņu. Tas taču arī ir jāsaka skaidri bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir dramatiska. Nav vairs laika domāt par to, un nav laika domāt, vai mēs kaut kur kaut ko varētu nedaudz samazināt. Nē, mums jāpārtrauc lietot pilnībā. Citādi 70% no insektiem pazudīs, un pēc tam būs ekoloģiska katastrofa. Eiropas Savienībai jāatbild, un tā nedod atbildes, diemžēl. Tādēļ jārunā nevis par mazām lietām, nevis par precizitāti darbībā, kas nav risinājums. Nu, tā ir tikai nedaudz labāka tehnika. Mums tiešām jādomā par to, kā mēs varam no pesticīdu lietošanas lauksaimniecībā atteikties par labu lauksaimniecībai un patērētājiem. Paldies! Dornano prego un... Dornano mm, kundze tagad FTT grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Eh, Francijā daudzi lauksaimnieki ir eh, saindējušies, pesticīdu noindēta. Daudzi tagad uh, apsūdz valsti, jo tā ir pievērusi acis uh, šajā jautājumā. Pavisam nesen vēl Makrona kungs uh, teica, ka klordekons nav indīgs un taisnība, e, bet tas šausmīgi šokēja cilvēks Francijā un e, ir jānosoda mūsu vadošās e, klases bezatbildīgā rīcība, pievarot acis attiecībā uz šo sistēmu. Eiropas Savienības mērķi ir pilnīgi traki, sākot ar 38, 39. pantu, kur ir runa par lauksaimniecības produkciju, bet Eh, ja lauksaimnieks, eh, kāds lauksaimnieks izdara pašnāvību, eh, viens lauksaimnieks divās dienās, tas, tas tikai parāda, cik īstermīgi raksturs ir Eiropas Savienības politikai. Un viņiem ir nožēlojami ieņēmumi, tāpat laikā miljārdus gūst ķīmiskie uzņēmumi. Uh, un e, izmaiņas Eiropas līgumā nav nepieciešama, iespējama, bet no tās izstāties ir iespējams, kā jūs zinat, paldies, un tagad DNF e grupas vārdā e, Skotā kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, ir nepieciešams rūpēties par pesticīdu ietekmi uz vīdi un nepieciešams efektīvi uzlabot uh, nacionālos rīcības plānus. Uh, atgādinu, ka uh, ir jādomā par 2009. gada direktīvā izteiktiem mērķiem un jauno modelu KLP reformā. Uh, ir izvirzīti mērķi pesticīdu lietošanā, bet pašreizējā KLP tas nav ietverts. Ir lielas šaubas par visu šo īstenošanu, un tas var novest pie kaitējuma pašreizējiem pasākumiem, kas ir 1289 regulā šobrīd. Dalību valstīm šķiet būtu lielāka elastība, runājot par KLP noteikumiem tāpat laikā radikālākas izmaiņas varētu tikai vēl pastiprināt eh, birokrātiju. Tas nozīmē, ka dalībvalstis eh, tad varētu definēt KLP mēģis nacionālās eh, stratēģijas plāna ietvaros. Es domāju, ka uzsvars būtu liekams uz to, lai uzrabotu efektivitāti mm, rīcības plāniem. Paldies! Tagad izteikšies politisko grupu pārstāvi un tagad individuāli runātāji Linskungs lūdzu. Sigietā. Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs komisāri, kungs dārgie kolēģi un kolēģis. Uzticama certificēšanas procedūra un ilgspējīga uh, pesticīdu izmantošana ir savstarpēji uh, savietojams lietas. Mēs gada sākumā esam aktīvi strādājuši un šodien uh, turpinam strādāt pie ilgspējīgas lietošanas pamatprincipiem. Uh, Es esmu pats uzaudzis lauksaimniecības uzņēmumā un zinu, cik nozīmīga ir pareiza pielietojuma apmērs. Apjoms ir ļoti nozīmīgs un burvi vārds ir inovācija ir nepieciešams jaunas vielas un efektīvākas aktīvās vielas. Otrs nozīmīgais punkts ir apmācības. Mūsu lauksaimniekiem jāzina, ko un kā darīt privātam patēriņam jātiek samazinātam. Nesaprotu, kādēļ tas vispār ir uh, pieļauts uh, tikai tādēļ, lai uh, mājasaimniekam nedaudz piepoloties būtu burtiski perfekts angļu mauriņš. Hoislinga kungam teikšu, digitalizācija un tehniskās iespējas, kas ir uzlabotas, nāks par labu lauksaimniekiem un novedīs pie mazāka izmantojuma Hoislinga kungs nerunā par to, kā arī ekoloģiskai lauksaimniecībai ir problēmas, piemēram, vara izmantošana ekolauksaimniecībā un arī daudz mazāk tiek saražots. Um, mums jādomā par uh, to, ka iedzīvotāji jānodrošina ar pārtiku. Paldies! And, Andreju kungs ir zilā kartīte. Per eh, l'onorevole Linz c'è una blue card. Linz eh, kungs ir eh, zilā kartīte. Viena mirklīte. Andrija kungs uzgaidiet. Onorevole Scott Katola. Scott Kato. Kundze, jums ir jautājums. Jā, ja, kur esat? Scott Kato. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsēd. Linsa kungs kritizēja manu kolēģi Mārtiņu Hoizlingu un sacīja, ka uh, vāra um, sulfāts ir bīstama uh, substance, bet tas nav nekas salīdzinot ar pesticīdiem. 58% uh, tauriņi esam zaudējuši pēdējo desmitgažu laikā. Vai jūs nesaprotat, ka ja mēs nesargāsim šos uh, kukaiņus, kas putekšņus iznēsā, tad mūsu nākotnes nebūs. Lūdzu. Ähm, Paldies! Nu, tas nebija jautājums, bet gan piezīme. Es domāju, ka vienmēr ir jāredz un jāredz atšķirība, ko izmantojam, kā izmantojam. Pamats ir šis daudzums neonikoidīdi, ja runājam par to, un glifosāti, eh, herbicīdi, insekticīdi, eh, fungicīdi. Ļoti skaidrai atšķirībai ir jābūt starp eh, lietojumu. Es Domāju, ka ne visiem kolēģiem tas ir skaidrs. Andrija kungs, tagad lūdzu pusotra minūte. Mikrofonu, mikrofonu. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisārkungs. 25. janvārī valstu valdību vadītāji vienojās par riska indikātoru izmantošanu. Tie ir harmonizētie riska indikātori. Ļoti labi, taču 25. janvārī 28 dalību valstu pārstāvji nevarēja vienoties par direktīvu, ko Eiropas komisija piedāvāja, lai aizstāvētu apatukšņotājus, kam kaitē pesticīdi. Kāda ir realitāte? 2013. gadā komisija piedāvāja uh, dokumentu, kā labāk aizstāvēt bites uh, no pesticīdiem. 40% uh, ins insekti ir uh, izmiruši, 40% uh, bišu uh, ir skartas, no kurām 80% iet bojām. Situācija ir ļoti nopietna. Valstu valdību vadītāji slēpjas aiz lēmumiem, kas ir pseido-eiropeiski, bet būtībā tie ir viņu lēmumi, kas ir jāpieņem. Progress uh, par uh, pesticīdu ilgspējīgu izmantošanu nav pietiekams valstu valdību vadītājiem jāpārtrauc divkosīga attieksme pret pesticīdu izmantošana un jāpārtrauc sarkanā paklāja izritināšana lielo ķīmisko uzņēmumu priekšā. Dalību valstīm jāsaprot, kāda ir situācija un jārīkojas, jo uz spēles ir likta 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju veselība. Paldies! Paldies nākamā runātāja Millers kundze. Dārgie kolēģi, ilgtspējīgai lauksaimniecībai auga aizsardzība ir absolūti nepieciešama. Tā ir jāpielieto pareizi. Šis ziņojums norāda pareizo metodi, taču esmu pret to, ka tikai viens pētījums tiek uh, izmantots, lai lauksaimniecību norādītu kā vainīgu par uh, insektu izmeršanu. Tas neatbilst parlamentu darbības līmenim, aicinu kolēģus uh, ievērot faktus. Un fakts ir, ka šis pētījums, par kuru tiek runāts 27 valstīs, trīs mērījumu punktu un 20 punktos tikai trīsreiz tika mēnīts. Līdz ar to statistiskais aptvērums var tikt būtiski kritizēts. Uh, Nu, lauksaimniecība ir viens no daudziem iemesliem, kādēļ izmirst insekti. Ir jāveic plašāki pētījumi, tas jādara steidzam. Domāju, ka tā ir, tas ir uzdevums visai sabiedrībai, jāaizstāv visi e, insekti. Un drīzāk jāpievēršas uh, tam, lai apmājām būtu skaistas ziedošas pļavas, ne tikai akmens dārzi. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Rivasī kundze. Paldies, priekšsētēkungs. Nu, sākumā 2009. gada direktīva par pesticīdu ilgspējīgu lietošanu. Nu, jā, šeit skaidrs mērķis tika nosprausts. Bet tas iedrošināja pesticīdu e, lietošanas samazinājumu un alternatīvu izmantošanu. Uh, Komisija trīs gadus ir kavējusies ar izvērtēšanu, un vēl tas uh, ir bijis neveiksmīgi. Kādēļ? Ja raugamies uz Eiropas vides aģentūras pētījumiem. 10 līdz 20 procentu pieaugums pesticīdu pieprasījumā tiek vērots. Pretēji tam, ko saka kolēģi, mēs redzam, ka biodaudzveidība samazinās, insekti ekosistēmas, putni, putnu daudzveidība samazinās. Ko vēlamies? Ko vēlamies vai dzīves pamatnes izpostīšana? Un komisija runā ļoti skaidri, ir jāizmanto plašāk alternatīvas. Tam ir nepieciešams finansējums, ir nepieciešama ilgspējīga lauksaimniecība, un tā ir bez pesticīdu un ķīmisko produktu izmantošanas. Tas ir nozīmīgi, komisāra kungs, un nevis otrādi. Paldies! Anke Verlei, prego. Paldies, Pedičīnī kungs, nākošais minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs eh, atgādinam, ka šis ziņojums ir labs, jo no vienas puses rūpējas par cilvēku veselību, no otras puses aizsargā eh, vīdi no pesticīdu radītiem riskiem. Tomēr to varētu uzlabot, jo nevar runāt par ilgspējīgu pesticīdu lietošanu, ja neņem vērā pesticīdu dzīves ciklu. Un tāpat arī, ka tie nonāk produktos, tirgos un tāpat ir pārtika atliek vielas, ir jācīnās pret nelegāliem pesticīdiem, viltot lietotajiem. Eh, tāpat eh, jārūpēs arī par imponātiem produktiem. Mēs eh, nedrīkstam tāpat laikā padarīt stiprākas normas attiecībā uz mūsu radio, ražotājiem, lauksaimniekiem, jo tāpat laikā mēs atļaujam importēt produktus, kur ir apstrādāti ar Eiropas Savienību aizliegtām vielām. Tam ir negatīva ietekma uz mūsu iekšējo tirgu, un tas veicina nelegālu konkurenci, kas grauj mūsu lauksaimniecības un ražošanas sektoru. Paldies, un tagad Agņa kungs uz vienu minūti. Fashionable... Mēs varam eh, šo, šīs iebildes pesticīdiem divās kategorijās dalīt. Viens ir eh, bažas par cilvēku dro, veselību un drošību, un jau 30 gadi ir eh, cilvēki bijuši tūkstoši reizes lielākam šo pesticīdu iedarbībai pakļauti. Šādi darbinieki, tie skaitā arī es, viņiem vajadzēja sen būt mirušiem. Uh, ja e, zaļo lobby e, būt, e, apgalvojumi būtu patiesi. Ir diezgan skaidrs, ka pesticīdu pārlieku izmantošana nenāks pa labu dzīvnieku un cilvēku veselībai, taču tikai pateicoties to izmantošanai varam ražīgumu lauksaimniecību uzlabot, ko ar bioloģiskiem metodiem nevaram panākt. Uh, Eh, atkarību no pesticīdiem arī ir samazināta, izmantojot modernas uh, lauksaimniecības metodas, kas ļauj uh, iztikt ar mazāk pesticīdiem zaļo lobbyis, uh, izplat daudz mērls, neticēsim šiem meliem. Paldies, un tagad Delēja kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisāri, cienījamie kolēģi. Eh, bieži vien plenārsēdēs pesticīdu jautājums eh, iestrēgs debatēs. Un tie, kas ir pret šiem pesticīdiem, tie prasa aizliegumu, bet šī ziņojuma ietvarā, kā jau es teicu, kā jau es no paša sākuma pir, Pirmām kārtām ir jādomā par eh, mūsu pilsoņiem, un šai ziņā esmu pārliecināta, ka eh, zinātniskiem faktiem ir jābūt pamatā mūsu lēmumiem nepieciešama pozitīva pieeja attiecībā uz eh, lauksaimniecību un tās saikni ar vidas jautājumiem. Eh, runājot par lauksaimniecības praksi, vairāk respektējot eh, dabu vidi, tas ir pilnīgi nepieciešama. Mums ir nepieciešami piemēroti risinājumi katra veida lauksaimniecībai, vai tie ir fitofarmācijas eh, risinājumi, vai arī tiek aicināts izmantot alternatīvas metodas. Ja šis teksts piemēro šo pieeju, tad gribu atgādināt jums visiem, komisāri, ka KLP ir lauksaimniecības un nevis vidas politika. Tāpat laikā uh, ir nepieciešama dubulta veida darbība katram lauksēmniekam, tātad vidus un lauksēmnieciskā. Un uh, mums ir veiksmi tikai tad, ja mēs ekonomiski esam dzīvot spēju. Pretējā gadījumā nē. Paldies. Un tagad Kādenbachs kundze. Lūdzu, Kāren, vienu minūtu. Komisāri. Komisāra kungs, priekšsēdāja kungs, šeit nerunājam par rīcību pret lauksaimniecību. Runa iet par to, ka jāatzīst tas, ka augu aizsardzība Eiropas pārtiks ražošanai ir nepieciešama arī lobrības audzēšanai nepieciešama tā. Nav tikai viens veids, kā aizsargāt augus, ir alternatīvas, ir alternatīvās lauksaimniecības un fizikāls iespējas. Ir mazāk bīstami pesticīdi, ir tik ļoti daudz alternatīvas. Uh, To redzam dalību valstīs, kur mazāk tās izmanto. Un ja ne e, kontrolē un nepārbauda pesticīdu lietošanu, tad situācija var būt bīstama. Par to mēs runājam. Dalību valstis rada daudz izņēmumu un pesticīdi un neonikoīdi tiek turpināti izmantot kaut kādu izņēmumu gadījumu kontekstā. Mēs gribā, e, gribam Eiropā vides aizsardzību, dažādu uh, dzīvotņu attīstību, drošu pārtiku. Šis ziņojums parāda, ka tas ir iespējams. Uh, un ir iespējama jauna pieeja lauksaimniecības politikai. Par šiem jautājumiem rāruna, jārunā kopā, nevis atsevišķi. Paldies! Skot kā to kundze uz minūti. Paldies, priekšsēd. Eh, mūsu kukaiņi ir apdraudēti. Vairāk nekā 40% eh, pasaugu ir izmišanas apdraudēti eh, un Eh, ir pētījumos pierādīts, ka tas ir tieši saistīts ar pesticīdu pār, pārlieku izmantošanu. Tieši tādēļ ir tagad vairāk nekā jebkad jādomā par ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu ir steidzami. Jāatsakās no šiem uh, eh, augsttoksiskiem pesticīdiem. Ziņojumā tiek aicināti uh, eh, uh, dalību valstis uh, rīkoties šajā uh, jomā tā vietā, uh, lai tikai skaists solījums bārstītu. Uh, Mums ir jāizma, jāliek lietā integrēt e, e, pesticīdu pārvaldību e, un tādējādi nodrošina ekosistēmu funkcionēšanu Eh, ir eh, nepieciešama eh, barī, šo barības ķēdi uzturēt, kur insektiem ir svarīga nozīme. Ja mēs to nedarīsim, tad mūsu lauksaimniecības ilgspējīgi ir nopietni apdraudēta. Paldies tagad, Elzu Pilāra, viena minūte. Paldies priekšsēdu un komisāra kungs. Mums ir jāpilda 2009. gada direktīvas uh, um, prasības un jāsasniedz tās mērķi. Tur jau bija runa par pesticīdu ilgspējīgu izmantošanu. Ir pesticīdi, kas lerad liels risks un uh, ne cilvēku veselībai, ne viceslībai. Mums jāapzinās, ka Eiropas Savienībā ir visstingrākā likumdošana pret uh, pesticīdu izmantošanu. Eiropas Savienībā ir jau ir daudz ierobežojumu pesticīdu izmantošanai, tādējādi uh, mums ir grūti konkurēt uh, Mūsu lauksaimniekiem ir grūti konkurēt ar e, importētājiem vai citu valstu lauksaimniekiem, kas var likt lietā vairāk pesticīdus un tādējādi panākt lielāku ražīgumu. Ir arī jauni kaitēkļi e, ksilēlā fastitiodi un e, citrus augļu e, melno plankumu slimība, kas ir parādījusies, izplatījusies pastiprināt pēļa laikā. Es priecājos par šo ziņām, bet mēs nedrīkstam arī traucēt esošo jau darbu, kas ir vērsts uz pesticīdu ilgspējīgu izmantošanu, un nedrīkstam pārāk ierobežot arī savus lauksemniekus. Paldies, tagad Herberts Dorfmans viena minūte. Paldies, priekšsēdi. Jā, es domāju, ka esam diezgan viensprāts. Ķīmiskajām substancēm jāstrādā atbildīgi un piesardzīgi. Un to var sacīt arī par medicīnu. Mēs varētu arī debatēt par to, kā mēs strādājam ar zālēm, bet ir varbūt vienkāršāk rādīt ar pirkstu uz kādu. Uh, pamatot jau ticis šajā debatē norādīts, ka ir jāuzlabo integrētā eh, auga aizsardzība, ir vajadzīgi eh, jāliek lietā vairāk pesticīdu, kas rada mazākus riskus. Esmu arī pats šajā eh, sakarā priekšlikums izteicis, taču komisijā diezgan maz esam redzējuši viņas darbību šajā jomā ir labāk jāuzlabo tehnika, kā izmantot pesticīdu, un gribu arī norādīt uz vienu punktu, par kuru vēl līdz šim neviens cits nerunāja. Mēs esam pēdējo gadu gaitā kaitēkļus no um, uh, ārzemēm importējuši, piemēram, marmorēto koku, uh, um, vaboli un uh, citi. Ja Eiropa labāk sargātu savus robežus, tad mēs varētu arī dažas labas nepatikšanas sev aiztaupīt. Un tagad uh, brīvā mikrofona sadaļa Kaputo kungs. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, no parlamenta puses uh, pieņemtā rezolūcija ir būtisks solis uh, virzienā, lai efektīvi uh, realizētu uh, regulu pār fitosanitāro produktu izmantošanu, jo tas paredz tikai zināmu certificēšanas kārtību, lai Tāpat laikā augsta līmeņa aizsardzība nevar nodrošināt, ja parektīvi net, palīdz netiek piemēro direktīvu par ilgspējīgiem pesticīdiem, kam ir jābūt instrumentam, lai palīdzētu lauksaimniekiem mazināt uh, atkarību no uh, ilgspējīgām un praktiskām uh, alternatīvām. Īpaša uzmanība ir eh, jāpievērš eh, riskam pakļautajām grupām, jādomā par to, ka trūkst aizsardzības iedzīvotājiem lauksainiecības zonā 24. un 44. grozījums, tāpēc ir īpaši svarīgi. Eh, mēs un mana kolēģi Gutelande, skundze Andriju, mēs organizējām apaļā galda diskusiju un lūdzām aizliegt pesticīdu lietošanu pie apdzīvotām vietām, skolām, slimnīcām, spēļu laukumiem. Paldies! Paldies! Marijas eh, kungam vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Eh, šīs diskusijas tik tiešām ir izgaismojušas lielo problēmu, kāda ir, kas saistās ar pesticīdu lietošanu. Te ir runa par veselību un cilvēkiem un, protams, arī par um, dzīvnieku labturību ir runa. Bet es gribētu runāt par citu lietu - pesticīdu Eh, atļautā lietošana Eiropas Savienībā. Mums ir eh, liels eh, pesticīdu pielietojums Turcijā, kas ir tuvu manai valstī, bet un mums tur nav nekāda kontrole, un tur tiek izmantot daudz produkti, kas ir aizliegti Eiropas Savienībā, bet tāpat laikā mm, lietas impor, importē uz Eiropas Savienību. Tad par ko mēs te varam runāt? Par kādu patērētāju aizsardzību? ir piens eh, no Albānijas, ko tagad marķē kā Grieķijas pienu. Tā tad gaļa nelegāli tāpat laikā ienāk Grieķijā no Maķedonijas, no tātad Maķedonijas ziemeļapgabaliem. Kā mēs varam kontrolēt to, kādas eh, vielas ir šajos eh, produktos? Paldies! Altmans kundze. Uh, Komisāra kungs, eh, dāmas un kungi, kolēģi, man šķiet, esam pietiekami daudz šodien dzirdējuši par ilgspējīgu pesticīdu lietošanu. Un domāju, ka visi ir viensprāts Lieta ir tāda, ka mūsu uzdevums ir izvērtēt 2009. gada direktīvu un ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalsts ir panākuši zinām progresu runājot par apmācību un papildus pasākumiem. Tāpat laikā ir skaidrs, ka rīcības plāni netiek izvērtēti tādā izmērāmā veidā. Mums nepieciešams vairāk investēt integrētā auga aizsardzībā un visbeidzot hautams. Uh, Eh, kungam vajadzētu būt nedaudz godīgākam attiecībā pašam uz savu lomu. Ja mēs cenšamies veicināt to, lai lauksaimnieki pāriet uz tādu precīzāku, mērķiecīgāku pesticīdu izmantošanu, nu, tad tam jāparedz attiecīgi resursi. Uh, Mums jācenšas izmantot eh, tādas metodas kā šī, lai uzlabotu augsnes kvalitāti, bet tam ir nepieciešama nauda. Ja mēs gribam uzlabojums vidē, tad jānodrošina, lai mēs īstenojam atbalstu lauksaimniekiem. Ferreiras kungs nākošais. Paldies. Um, pesticīdu neilgspējīga lietošana rada videi un cilvēku veselībai kaitējumu. Tas ir cieši saistīts ar modeļiem, e, kurus izmanto kopēja lauksaimniecības politika un Eiropas Savienības tirdzniecības prakse. Šeit tiek mēģināts pa katru cenu vairāk eksportēt, producēt milzīgus apjomos. Tāda ir šī stratēģija. Lauksaimniecības rūpniecība ir e, vainojama šajos attīstības procesos, bet maziem Ģimenes lauksaimniekiem tas rada katastrofāls sekas. Gan drīz vairs nav iespējams ilgspējīgi darboties, strādāt un atsevišķās dalība valstis savu pārtikas suverenitāti vairs nespēj īstenot. Pesticīdi tiek izmantot pa labu pakreis. Protams, ir jauni produkti un procesi, kas ir saistīti ar mazākiem riskiem e, videi un cilvēku veselībai, bet ir nepieciešams pilnīgi mainīt ražošanas veidu un uh, politika, kas ir tās pamatā. Epitēdeus kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies. Για την παραγωγή της Ευρώπης είναι σημαντικός. Pesticīdu nozīme ražošanai Eiropā ir ļoti liela, jo pateicoties viņiem mēs varam apkarot draudus eh, eh, augiem, uh, E, tātad tie nodrošina labāko augu veselību. Taču beig beigās tie rada arī problēmas ekosistēmai. Zināmi pesticīdi, kuri tiek izmantoti e, e, pārtikas audzēšanai, rada riskus cilvēka veselībai. Tas tātad skars patērētājs, bet arī vidi. Tādēļ ir jārada risinājumi. Pastāv riz, e, bažas, ka ir arī tādas vielas, kas rada endokrīnās sistēmas traucējumus. Tādēļ ir nepieciešams uh, radīt kārtību pesticīdu ilgspējīgākai izmantošanai. Pesticīdu izmantošana um, uh, Eh, ja runājam par to, tad varbūt vairāk bioloģisks metodas jālieto, nevis ķīmisks. Patērētāji jāsargā arī no importiem no trešām valstīm. Nākamais, Farijā kungs. Paldies, priekšsēdē kungs, komisāra kungs. Pasaulē dzīvo vairāk nekā 7 miljardi cilvēku. Tas ir liels izaicinājums lauksaimniecībai. Lauksaimniecība ir ļoti efektīvi reaģējusi. Mēs, protams, vēlamies novērst to, ka biodaudzveidība samazinās, izmantojot vēl vairāk pesticīdus. Tas ir bīstam arī cilvēku veselībai. Taču mēs nevēlamies arī ģenetiski modificētus uh, organismus. Mēs vēlamies paaugstināt augu uh, pretošanās spēju kaitēkļiem. Taču, nu, ko uh, gribam darīt? Nav pārāk daudz uh, vielas uh, tirgu, ar kurām vēl varētu strādāt. Bez tam certificēšanas procedūras ir ļoti uh, ilgas. Eiropā uh, direktīva rada ļoti nevienādu situāciju. Lauksaimnieki izmanto izdevīgāko uh, iespēju un domā īstermiņu, un to nevar nosodīt. Paldies, nākamā runātāja Grapīnī kundze. Priekšsādātājs kundze, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mums jābūt uh, racionāliem. Mēs visi vēlamies aizsargāt uh, cilvēku veselību tajā pašā laikā. Iedomājieties tādu scenāriju, ja mēs nostādām lauksaimniekus pret mums visiem Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai arī ir problēmas pārbaudot produktus, kādi tiek ievest Eiropas Savienībā. Tie arī varētu būt cilvēku veselībai bīstami. Komisāra kungs, vai mēs esam šos pasākumus harmonizējuši? Mums jāharmonizē kontrols. Citādi būs tādi produkti, kas būs tirgos dalību valstīs un kāda dalību valsts pārvaldīs velti, ja blakus valsts to nedara. Mums ir nepieciešama arī toksikoloģiskie testi un jāinvestē lauksaimniecībā, pētniecībā, inovācijā, lai izmantotie produkti nebūtu kaitīgi cilvēku veselībai. Paldies! Paldies nākamā runātāja Šoidrovs kundze. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Komisāra kungs, es izskaidrošu manu pieeju. Es atbalstu cilvēku veselības aizsardzības pasākumus Taču mums jādomā arī par ražotājiem, mums jādomā arī par lauksaimniekiem, kuriem līdz šim pesticīdi ir nepieciešami. Tiek īstenots uh, spiediens, lai samazinātu pesticīdu izmantošanu un dažus no pesticīdiem aizliegt. It īpaši tādus, kas ietver kancerogēnas uh, vielas, un tie ir saprātīgi uh, soļi Uz to norāda arī EFSA ziņojums. 26% robežvērtības tiek ievērotas un 50% no izvērtētiem produktiem nav konstatēti atlikumu vielu fakti. Jāierobežo pesticīdu izmantošana un jā. Ja, būt uh, vienkārši racionāliem, uh, pārbaudot tos pārtiks produktus, kur uh, ražošanā ir izmantota pesticīdi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Pesticīdu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības lauksaimniecībā, lai aizsargātu augus un lai kaitēkļi vai slimības neiznīcinātu augus. Pesticīdi, ko lieto lauksaimnieki, var nokļūt augsnē un var uh, attiecīgi līdz ar ūdeņiem nonākt pazemes ūdeņos, un tas var skart arī pazemes ūdeņu ekosistēmas. Nedrīkstētu pieļaut nekādas atkāpes uz neonikotinoidiem. Ne, neonikotinoidiem ir jāņem vērā, protams, individuālie rakstura lielumi visās dalībvalstīs, kas, piemēram, nodara Vācijā, varbūt eh, netik labi dara Bulgārijā, ņemot vērā konkrētos apstākļus. Tā tad, ko darīt? Domāju, ka ir nepieciešama integrēta pārvaldība pesticīdu pielietojumam, un tos jāpiemēro pamatotā līmenī, gan ekonomiski, gan ekoloģiski, un jāmazina riski cilvēku veselībai un videi līdz pilnīgam minimumam, organismu, ka, un ilgspējīga pieeja, tam ir jābūt pamatu pamatam, jāsamazina uh, kaitīgu ķīmisku vielu pielietojums. Čebogovič. Bogovič kungs nākošais. Hvala, hvala za besedo. Uh, eh, veselim. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Esmu gandarīts, ka Eiropas parlamentā runājam ļoti plaši par pesticīdu izmantošanu. Mēs esam sastādījuši arī uh, īpašu ziņojumu. Šodien mēs diskutējam par eh, šo ziņojumu. Mūsu mērķis ir izmantot tik maz pesticīdu, cik iespējams, eh, kas ir eh, vidē un veselībai bīstami. Tādēļ mums ir jāveicina integrētās augu aizsardzības princips. Jāveicina arī jaunie instrumenti, kas ir pieejami eh, lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem vēl kādu laiku būs nepieciešami pesticīdi, tādēļ jāveicina precīzās izmantošanas metodas un jāizmanto tādas eh, tehnoloģijas, kas eh, ļautu identificēt kaitēkļus un mērtiecīgi iznīcināt. Uh, Tas novestu pie plašāks lauku saimniecības aizsardzības un ekoloģiskas saimniekošanas. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Nākamais runātājs būs Andriju Kaitis, kungs komisijas vārdā. Lūdzu! Okay, sorry, sorry, thank you, Madam President. Jā, paldies priekšsēdus kundz, godamie deputāti, ļoti rūpīgi klausījos debatēs un dzirdēju daudz saprātīgu argumentu. Mēs visi zinām, ka mums ir jāpieliek lielāka pūliņa, lai pesticīdi tiktu izmantot ilgspējīgi, tiktu uzlabot eh, to izmantošanu, bet vēlas reaģēt uz dažiem debatēs izskanējušiem argumentiem. Šeit tika runāts par lauksaimnieku apmācību, īpaši attiecībā uz jaunām agrotehnikām, tehnoloģijām. E, dalībvalstīm būtu jāpievērš šiem jautājumiem lielāku uzmanību, e, īpaši, kad tas saistīts ar pesticīdiem. Un tad ir jautājums arī par izņēmumiem. Izņēmumiem būtu tieši tādiem arī jābūt, nevis standārta praksei. Komisija ļoti rūpīgi sekos tam, un ieviesīs stingras prasības dalībvalstīm pamatot šos izņēmumus. Jūs zināt, ka mums notiek pastāvīgs dialogs ar dažām dalībvalstīm par izņēmumiem, bet, protams, izņēmumi ir arī paredzēti normatīvos aktos, un tādēļ to piemērošanai ir rūpīgi jāseko. Mums ir arī jāpieliek lielāki pūliņi, eh, izmantot zemāku ristu pesticīdus. Ir paredzēta tam attiecīgi noteikumi, procedūras, kā mēs varam autorizēt, certificēt eh, zemāku risku pesticīdus. Tika runāts, protams, arī par bioloģisko lauksaimniecību, eh, vai tajā ķīmiskās vielas netiek izmantotas. Ir gan, uh, vara sulfīti e, e, rada nopietnas problēmas. E, tā ir kancerogēna viela, un mēs zinām, ka arī ķīmiskās vielas šeit tiek izmantotas neradīsim šo konfrontāciju starp eh, tra, eh, komerciālo lauksaimniecību un bioloģisko lauksaimniecību. Būsim godīgi. Mēs kā regulātori zinām, ko tas nozīmē, bet tātad eh, tas arī ir jāatzīst, ka lauksaimnieki izmanto dažādas metodas um, mums nav kvalificētā vairākuma pastāvīgajā komitejā, jo dalībvalsts šeit to neatbalsta. Un tagad ir Eiropas pārdomas ziņā panākt pirmā lasījuma vienošanos par komitoloģijas noteikumu. Mēs jau esam piedāvājuši lielāku caurspīdību nodrošināt risku pārvaldībā, lai uh, komitoloģijas noteikumu, eh, komitoloģijas procedūrā eh, varētu šo sistēmu labāk uzraudzīt un tās īstenošanu. Bet pagājuši divi gadi un pirmā lasījuma eh, procesā nav progresa. Lūdzu, pievērsiet tam uzmanību. Vakardien mēs pabeidzām vispārīgo pārtiks produktu trilogu. Paldies! Uh, Ajuzo kundze, viņa veica ļoti sarežģītu un svarīgu darbu šajā jautājumā, un mēs tagad nodrošinām lielāku caurspīdīgumu pesticīdu jomā. Tas ir liels panākums mums visiem. Visaptveroša uh, sistēma pesticīdu ilgspējīgai izmantošanai, protams, ir nepieciešama, bet, uh, būsim godīgi, nav ideāla sistēma. Uh, šeit uh, franču deputāti minēja par uh, pašnāvības gadījumu Francijā. Es esmu diskutējis ar Francijas varas iestādēm par to, ka šī situācija būtu rūpīgi jāvērtē. Tā ir sarežģīta. Runājot par pesticīdiem, arī tika runāts par to, ka tās esot indes. Nu, piedodiet, arī medicīna dažkārt ir indēšana, un ar indēm dažreiz cilvēki tiek ārstēti. Lūdzu, izmantosim pareizi terminoloģiju, neradīsim kaut kādas uh, baumas tikai par pesticīdiem. Komisija pat laban izskata regulas piemērošanu, kas paredzētu uh, uh augaisardzības uh, līdzekļu uh, certifikācijas prasības plašākas, un uh, 2020. gadā uh, E, būs jāizvērtē, vai šī e, likumdošana izpilda savus mērķus. Aicina dalībvalsts noteikt ambiciozus mērķus ar skaidriem laika grafikiem savās pārskatījos e, nacionālas rīcību plānos. Viņām ir jāparāda apņēmība pilsoņu interesēs mazināt pesticīdu izmantošanas ietekmi cilvēku, uz cilvēku un vidas veselību. Paldies par jūsu interesi strādāt ar šo svarīgu jautājumu un es. Eh, eh, ceru, ka parlaments šo svarīgu ziņojumu arī apstiprinās. Paldies vēlreiz eh, Jitei Gūtelands kundzei un ēnreferentiem par labo sadarbību un darbu. Pie šī ziņojuma mēs rūpīgi ņemsim vērā jūsu rekomendācijas un kopā strādāsim pie tā, lai nākotnē Eiropas lauksaimniecība būtu ilgspējīgāka un tā sargātu mūsu pilsoņu veselību, vīdi patērētājs un nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dalī kundzei noslēgumam. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāru kungam. Cerījumie kolēģi, esam uzklausījuši Um, būtiskus argumentus, bet uh, debatas ir bijušas ļoti pretrunīgas, jo pesticīdu lietošanai ir uh, svarīga loma lauksaimnieciskā ražošanā Eiropā, jo uh, tas palīdz mums saglabāt veselus augus, tāpat arī augļus saglabāt ilgāk, tāpat arī tas neļauj kaitēkļiem un slimībām sabojāt, nobojāt plā, augus, bet pesticīdu lietošana gadījumos nav ilgspējīga, un ja tā nav ilgspējīga, tad tā rezultātā tiek uh, grauta bioloģiskā daudzveidība, uh, var piesārņot uh, vīdi, ūdeņus un pat arī pazemes ūdeņus. Un šo iemeslu dēļ mēs esam satraukti par to, ka pesticīdiem var radīt būtisku risku cilvēku veselībai, jo tie var nonākt mūsu pārtikā, pārtiks ķēdē. Šī iemesla pēc ir eh, pastāv zināmas eh, bāžas, īpaši tad, kad cilvēki ir eh, pakļauti pesticīdiem, kuriem varētu būt endokrīna ietekme. Parlaments ir satraukts, tāpēc, ka vāji tiek īstenot šī direktīva dalību valstīs. Gal galā atkarība no pesticīdiem ir nesavietojama ar ilgspējīgu lauksaimniecību. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai būtu uh, jāvirzās uz ilgspējīgāku lauksaimniecību, lai veicinātu uh, prevenciju, ne ķīmisku vielu, vielu pieviet, pielietošanu, tāpat alternatīvas zema riska produktus uh, vajadzētu izmantot lauksaimniecībā. Un šodien mēs dodam ļoti skaidru vēstījumu, kuru kopsavilkuma veidā varētu izteikt šādi. Pirmām kārtām dalību valstīm jāuzlabo uh, savu plānu īstenošana, un uh, tam vajadzētu veicināt uh, neķīmisku vielu alternatīvas un produkts augu aizsardzībai, tāpat laikā radot zemākus riskus. Pesticīdiem mm, pesticīdus nedrīkstētu izmantot uh, publiskās vietās, piemēram, uh, parkos, un tam nedrīkstētu pakļaut uh, sievietes grūtniecības stāvoklī. Uh, Un tāpat ir jārunā arī par atliekvielu saturu, jārūpējas arī par vīdi, nepieciešama kopumā labāka pasākuma, lai veicinātu bioloģisku lauksaimniecību. Tāpēc mēs aicinām visas politiskās grupas, lai balsojumā šodien mēs varētu dot spēcīgu signālu šajā virzienā. Liels paldies! Liels paldies! Kā jūs teicāt, balsojums notiks šodien, un līdz ar to debatas mēs slēdzam. Tagad. Pārējām pie nākošā ziņojuma, tas ir Ivo Beleta ziņojums par pārobežu veselības aprūpas direktīvas īstenošanu. Un Beleta kungs, eh, tikko kā beigsies jūsu fotosesija, došu jums vārdu. Merci, madame la prezidente. En, uh, Paldies, eh, priekšstādātājs, kundze, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ja ir viena joma, kurā Eiropas Savienība ir pierādījusi savu pievienoto vērtību, tā ir veselības aprūpe. Pārāk bieži pacientiem, un it īpaši pierobežas rajonos, ir vieglāk un lētāk meklēt medicīnisko aprūpi tuvākajā slimnīcā, kas dažkārt un bieži vien ir pāri robežai. Un tas ir vēl būtiskāk tiem, kam ir hronisks vai retas slimības, jo viņi var meklēt atbilstošāku veselības aprūpi kaimiņu valstī, ja tāda ir nepieciešama. Tā tad komisāra kungs, kolēģi, pacienti bieži vien saskars ar dažādiem šķēršļiem, meklējot veselības aprūpi citās valstīs. Reizēm ir par daudz birokrātijas. Uh, Daudzos gadījumos nav skaidrs, kad un kā viņi saņems kompensāciju par eh, citā valstī saņemto ārsteišanu, cik daudz tas maksās. Ir 2019. gads, un tik tiešām ir pienācis laiks mums eh, likvidēt šos eh, šķēršus pacientiem Direktīva, par ko mēs runājam šorīt, tātad par pārobežu aprūpi, ir 2011. gada direktīva. Tas pilnīgi noteikti bija solis vajadzīgajā virzienā, bet ir zināmi trūkumi šīs direktīvas īstenošanā. Šis ziņojums izvērtē minētās direktīvas īstenošanu un esam nākuši klajā ar praktiskiem priekšlikumiem. Esam bijuši kontaktā ar komisijas dienestiem par to, kā būtu iespējami uzlabojumi. Pirmām kārtām Ir nepieciešama informācija pacientiem. Lielais vairums pacientu ap, neapzinas, kādas ir viņu tiesības, un tāpat arī nezina, kur iegūt informāciju. Katrai dalībvalstī būtu nepieciešams vismaz viens informācijas punkts, tāpēc mēs aicinam izveidot šos uh, vienotos uh, apkalpošanas centrus, informācijas centrus, kur uh, patērētāji varētu uh, gūt informāciju par iespējamo aprūpi. Es domāju, ka uh, mūsdienās pacientiem ir eh, pilnīgas tiesības iegūt eh, skaidru informāciju par iespējamo aprūpi, jo viņi joprojām saskaras ar birokrātiju un tur noteikti būtu iespējami uzlabojumi. Komisārkungs, mums ir jānodrošina, lai komisija turpinātu uzraudzīt direktīvas īstenošanu katru gadu sadarbībā ar Eiropas tiesu un nacionālām iestādēm pacientiem ar retām vai hroniskām slimni, slimībām. Dažkārt eh, vislabākā specializētākā aprūpe ir pieejama citā valstī, tāpēc mēs uzskatām, ka uh, Eiropas references tīklus ir nepieciešams uh, konsolidēt, un mums ir jākombinē visa šī darbība Eiropas līmenī, dalību valstīm ir jāsadarbojas, tātad jau esošo veselības centru iestāžu tīklā, lai mums uh, būtu tādas koncentrētas zināšanas uh, par um, cīņu ar atām un slimībām. Tālāk par digitalizāciju veselības aprūpas sektorā. Digitalizācija ir kolosāls instruments, lai uzlabotu mūsu veselības aprūpi. Uh, komisārkungs, jūs un komisija nācāt pagājušā nedēļā klajā ar priekšlikumiem, lai mums būtu kopīgs tīkls veselības aprūpei, un tā ir ļoti laba iniciatīva. Un vēl beidzamais punkts - daudzgadu programma. Mums uh, pilnīgi noteikti ir nepieciešama uh, Eh, tāda ļoti skaidra sadaļa par veselības aprūpu. Mūsu pilsoņi ir pelnījuši vislabāko pieejamo veselības aprūpu, pat ja tas dažkārt nozīmē, ka viņiem ir jābrauc uz kaimiņu valsti, lai gūtu šo uh, aprūpi. Un tagad grapīnī eh, kundzei kārts iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejas vārdā. Paldies, komisār, paldies priekšēdātā komisāra kungs. Es noteikti atbalstu šo ziņojumu un būtu ļoti svarīgi redzēt,